Slēdzam šo darba kārtības punktu, un nākamais punkts ir komisijas paziņojums par izcelsmes norādi Made in. Tagad uh, dod vārdu komisārai, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gandarījums, ka man ir iespēja šodien jūs uzrunāt plenāru sesijā, sniedzot informāciju par mūsu paziņojumu izcelsmes norādu meidin. Iespējams, Jūs atceraties, ka parlaments to ļoti atbalstīja jau kopš 2005. gada decembra. Es arī īpaši gribētu atgādināt 6. E, jūlijā 2006. gadā pieņemto rezolūciju. Strasbūrā es e, šo jautājumu apspriedu ar pagājušajā mēnesī ar Eiropas parlamentu deputātiem, un tika pausta nostāja, ka šis, šī regula jāpie, jāpieņem pēc piesēs āgrāk. Jāņem vērā ne tikai tās iespējas, kas paveras pateicoties brīvajam tirgum, bet arī eh, tie riski, kas uh, rodas uh, gan Eiropas uzņēmumu, gan arī jo vairāk patērētājiem. 2007. gada deklarācijā Eiropas kopiena pauda savu nostāju, ka ļoti svarīgi norādīt, no kurienes nāk konkrētais produkts. Un šis, šajā komisijas paziņojumā šis, šī nostāja vēl vairāk uzsvērta. Un patērētiem jāzina, kas ir tie produkti, ko viņi pērka. Komisija uzstājas to, ka ir skaidri jānorāda eh, produkta preces izcelsmes valsts, arī attiecībā uz tiem, eh, tām precēm, kas nāk no trešām valstīm. Tomēr tas netiek attiecināts uz visām precēm. Un eh, pašreizējās prasības pilnīgi atbilst PTO kritērijiem. Uh, un tie arī tiek ievērot Japānā, Ķīnā, ASV, Kanādā. Patiesībā vairums no precēm, ko jūs varat iegādāties Eiropas Savienības valstīs, jau ir atzīmēti, atzīmēts ar šo izcelsmes norādi. Un tagad ir prasība norādīt šo, um, ieviešu norādu uz visiem, visām precēm, un tam nebūs nekāda finansu uh, sekas, seku. Un uh, ir paustas uh, bažas par to, ka uh, tas uh, tikai izraisīs vēl lielāku administratīvo slogu, taču mēs nesen esam konkrēti uh, parādījuši, kā mēs šo uh, iespējamo problēmu varētu risināt. Šis ir mēģinājums vienoties un panākt kompromisu. 23. oktobrī šajā gadā komisija apsprieda šo priekšlikumu ar trijām komitejām. Vispirms komisija ir lūgusi lai šīs norādes attiektos tikai uz uh, tām precēm, kas uh, nonāk patērētāju rokās. Agrāk uh, šis priekšlikums uh, bija attiecināms uz visām precēm, bet tagad mēs sasauš, sašaurinām šo preču loku. Uh, Un e, šīs prasības tiks ieviestas pamatojoties uz pilotu projektiem, un tā mēs arī varēsim izvērtēt e, šī priekšlikuma ietekmi. Iespējams, ka tā mēs arī gūsim iespaidu, kā mums vajadzētu mainīt to, uz kurām precēm šī, šai prasībai būtu jātiecas. Mēs, protams, neesam atrisinājuši visus jautājumus, dažas, dažas dalībvalstis ir būtībā vērsušās pret šo paziņojumu, pret šo priekšlikumu, bet tās ir arī pauduši savu apņemšanos izskatīt šādu piedāvājumu. Es ceru, ka mums būs iespēja panākt kompromisu. Kā iespējams jūs zināt, Lisabonas līguma 207. pāns Eiropas parlamentam piešķir lielākas, um, lielāku kompetenci un iespēju piedalīties vairāku jautājumu lemšanā nekā līdz šim. Un es ceru, ka jūs arī nākotnē iesaistīsieties debatēs par šo jautājumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad lūdzu, visi ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku, jo mēs nedrīkstam ievilkt šo sēdi līdz laikam pēc pusnakts. Tagad mums Kadinī kundze no apvienotās, no tautas partijas. Priekšstādātāja kungs, Arī mums ir problēmas šajās diskusijās, bet mēs gribējām šīs diskusijas uh, uzklausīt un mēs gribējām konkrētākus jautājumus. Kā jau komisāri pamatot norādījusi to, jau um, daudzus gadus situācija ir tāda, ka mūsu partneri uh, Un uh, daudzās citās valstīs ir norāde uz to, no kurienes tiek importēti pro, uh, produkti. Un Eiropas Savienībā savukārt no 2005. gada uh, atbalstot mūsu dažādām patērētāju organizācijām, tomēr nav izdevies rast risinājumu. Uh, kas būtu līdzīgs, un tādēļ parlamentam vajadzētu izteikties par šo jautājumu. Mēs jau nerunājam vienkārši eh, par šādu izcelsmes eh, marķējumu, kas būtu vienkārši. Tas nostāda patērētājus neizdevīgā situācijā un novērš godīgu konkurenci. 113. Eh, paragrāfs dod mums iespēju um, diskutēt par šiem jautājumiem un arī par dažādām precēm, un ir um, veikti arī tādi uh, um, iep, mē, gadījumu, kad uh, preces tiek vienkārši nopirktas, lai pārbaudītu to marķējumu. Un vēlos uzdot um, komisārai līdz ar to jautājumu, vai būs kāda cita darbība, vai aktīva uh, rīcība vēl tiks nedaudz uh, novirzīta. Domājam, ka 2005. gada um, direktīva jāpārstrādā, un kāda būs komisijas rīcība. Uh, šajā jautājumā. Noslēgumā komisārs kundze vēlos pateikties par to, ka jūs ar tādu ļoti lielu apņēmību um, rūpējāties par šiem jautājumiem. Jūs apstiprinat a, uh, arī to, a, um, kā tas ir rakstīts a, uh, atbildē uh, uz manu jautājumu, ko iesniedz šī gada 5. janvārī. Tātad jūs rakstat šajā atbildē, ka uh, komisija atbalsta 2005. gada priekšlikumu un aktīvi rīkosies šajā jautājumā. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Tagad Sustas kungs, nākošais sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vārdā. Priekšsēdētāja kungs, šajā vēlajā vakar stundā un ievērojot ļoti īso mums piešķirto laiku, neskaidrošu visus iemeslus, kādēļ mēs kā parlaments lūdzām komisāri izteikties par šiem jautājumiem. Mēs kopā ar uh, Muskardīnī kundzi 2006. gadā sastādījām rezolūciju. Toreiz uh, aicinājām uh, Mandel, Mendelsonu kungu, kas bija komisārs, aktīvi rīkoties. Daļēji situācija ir mainīties, mainījusies salīdzinājumā ar to, kas bija spēkā pirms dažām nedēļām. Uh, Un saskaņā ar 113. pāntu mēs tagad arī iesaistamies aktīvāk. Bet jāatzīst, ka dažas dalībvalstis um, ir. Uh, divpusēji vienojušās, un arī, piemēram, ar Britu valdību ir notikušas dažādas sarunas. Mūsu vēlme nav um, protekcionistiski rīkoties. Nē, mēs nevēlamies atbalstīt to rūpniecību, kas arī eh, citādi nav konkurēta spējīga, bet mēs vēlamies drošības, vidas drošības jautājums un patērētāja aizsardzības jautājums šeit uh, uzsvērt un patērētāja drošībai jāpievērš īpašu uzmanību. Tie vājākie maksā uh, to augstāko uh, Mm, cenu par šādām lietām. Japāna, Ķīna, Indija, Brazīlija, Kanāda, ASV mm, ar visi atrodas sarežģītā finanšu un ekonomikas situācijā, un mums jādomā par to, kā mēs varam atbalstīt mūsu pašu rūpniecību. Parlaments atbalsta komisijas iniciatīvu, un mēs vēlamies rūpēties par to, lai saturiski uh, tiktu papildināts šis priekšlikums un lai arī pēc jaunā līguma aktīva darbība tiktu turpināta. Paldies! Priekšsēdētājs tagad Eiropas liberāļu demokrātu uh, vārdā Rinaldī kungs. Komisārs kundze, dārgie kolēģi, var tikai atbalstīt to, ko mani uh, kolēģi teica. It īpaši tas, ko Muskardīnī kundze uzsvēra. Mēs redzam, ka te burtiski ir vajadzīgs tāds tā kā lielais sprādziens, jo praktiski nezinām, kas bija pirms tam spēkā un pēc tam liekas, ka it kā mums būtu kaut kāda lielāka iespēja, ka mēs varētu, piemēram, uh, pizzai pievērsties vai taljatellī, bet uh, šis lielais melnais sprādziens burtiski aizņem visu telpu un uh, noslāpē visu mūsu uh, centienus. Gribētu pievērsties šai difūzai masai, jo uh, praktiski patērētājiem absolūti nav uh, pārskata par to, no kurienes nāk. Uh, preces. Un mēs, kā Eiropas liberāļi un demokrāti, atbalstam tirdzniecību, bet vēlamies caurskatāmību un arī izsekojumību izcelsmē. Tas ir starptautiskas tirdzniecības problēmas jautājums, bet jautājums, kas cieši saistīts ar patērētāju aizsardzību un atbalstam 2005. gada risinājumu un Muskardīnī kundzes teikto. Paldies! Paldies, un tagad uh, Zaļo grupas vārdā Šlīterkungs viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze, paldies par piedāvāto priekšlikumu. Uh, bieži Barozo komisija neuzdrošinājās izaicināt padomu, bet paldies, ka tagad tā uzdrošinās. Jau Adams Smits uh, konstatēja, ka tirgus ekonomika nevar funkcionēt, ja patērētāji nesaņem informāciju un nevar balsoties uz to pieņemt lēmumu. Mums ir uh, vajadzīgs šis te izcelsmes norādes uh, nosacījums. Nevajadzētu būt nekādiem uh, izņēmumiem uz valstīm, attiecībā uz valstīm, kas ir brīvās tirdzniecības noliegumos. Visiem būtu jābūt vieniem eh, nosacījumiem. Jā, protams, augsts izmaksas, bet daudziem produktiem jau tagad ir šī izcelsmes norāda. Tik daudz izmaksu, jo nu tas arī nerada. Mēs esam redzējuši, ka uh, tas nemaz tik dārgi nav. Tas tātad tiek jau izmantots, eh, bet to varētu paplašināt uz vēl citiem produktiem. Bieži vien ir runa arī par viltotiem produktiem, un eh, šajā sarakstā, tātad, kā jau minēju, nav vēl daudz svarīgi produkti. Paldies, Šlīterkungs, tagad GOENGL grupas vārdā Šolca kungs lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji, komisārs kundze, Mūsu grupa, GONGL grupa, uzskata, ka ir, ka ir steidzami jānosaka šī izcelsmes norāda. Globalizētā pasaulē ir pilnīgi nepieciešams ļaut patērētājiem gūt e, informāciju par to, no kurienes nāk prece. Tātad šī ir joma, kur pilsoņi un e, patērētāji sapju, saprot, ko Eiropa dara un kādā veidā Eiropa var dot savu ieguldījumu. Es piekrītu kolēģiem, ka mums eh, vajadzētu atgriezties pie 2005. gada eh, pieejas, un tas ir pats minimums, eh, kas varētu tikt nodrošināts Eiropas patērētājiem. Un tas uh, Uh, palīdzētu arī uh, Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs aicinām komisiju un paziņojumu iesniegt Eiropas parlamenta izskatīšanai uh, drīzumā dokumentu. Bet tas ir arī tāds saskaņots pieejas jautājums politikas veidošanā, un šeit starptautiskās tirzniecība var veicināt arī mieru starptautiskā līmenī. Paldies, Šalca kungs, un tagad pārējie runātāji. Vispirms uh, Divas minūtes eh, Kostingers kundzei. Okay, Noi facciamo parte di Komija kundz tātad. Livello europeo in cui il buon nome dei prodotti. Jā, mēs um, esam tādā ekonomikas sistēmā Eiropā, kur kāda produkta labs vārds ir atkarīgs arī no ražošanas sistēmas. Un ja daļa no ražotājiem Eiropā tiks saglabāta, tad uh, patērētājam tā piedāvēs augstvērtīgus, labus produktus. Mūsu interesēs ir dot patērētājam skaidrību par to, kas, kur ir ražots, no kurienes ir preces. Lai sasniegtu šo mērķi, mums ir nepieciešams kas ļoti vienkārši, proti caurskatāmība. Šis caurskatāmības koncepts ir pamats uh, marķējumam. Uh, Uh, jau 2005. gadā parlaments uh, atbilstošo dokumentu pieņēma, un ļoti daudzos tirgos tas jau ir ieviests. Meksika, ASV, Ķīna, tām jau ir šāda sistēma. Taču tagad iesniegtais priekšlikums gaida dažu dalību valstu uh, apstiprinājumu. Bet situācija ir tāda, ka produkti, piemēram, no Ķīnas un no trešajām valstīm tiek ievest un um, notiek mānīšanās, ka ražojuma, ražošanas vieta būtu kaut kur citur. Patērētājiem jādod skaidra iespēja izvēlēties, ir jābūt caurskatāmībai un to nedrīkst saprast kā protekcionismu ir jāsaprot, ka izmaksas ražotājiem pieaugs, bet tas tā nav, jo ja nav ā, izcelsmes norādes, ā, tad ā, pretstatā tam, kas notiek Austrālijā, SV un Ķīnā, patērētājs saskars ar grūtībām tādā starptautiskā globalizētā tirgu, pieņemt lēmumu. Un no visiem šiem tirgiem vajadzētu atbalstīt tos produktus, kas ir vislabākie. Mums jāatbalsta arī mūsu pašu Eiropas produkti, tādēļ šis darbs ir nozīmīgs solis, tam vēl jāpievienojas atsevišķām dalībvalstīm. Paldies! Nākošais runātājs Arif Kungs. Priekšsādātāja kungs komisārs kundze, šī nav pirmā diskusija par izcelsmes marķējumu atkārtojamies un atgādināšu, ka nepieciešams uh, Eiropas risinājums. Jā, pat tiesa 2005. gadā parlaments pieņēma lēmu un 2007. E, Erika Baran Krespo ziņojums bija. Mēs atbalstījām šādu risinājumu. Mēs e, šajā tekstā ļoti tālu pavirzamies uz priekšu. Mēs aizstāvam Eiropas patērētāju, bet arī rūpniecību norādot izcelsmes uh, valsti, ko uh, patērētājs būs spējīgs redzēt, kur uh, prece ir. Uh, ražota, piemēram, ādas izstrādājumi, somas un tā tālāk, atvieglotu uh, patērētāju lēmu pieņemšanu. Un tas būtu ļoti nozīmīgs arī uzņēmējiem, kas vēlas saglabāt ražošanu un līdz ar to saglabāt darba vietas Eiropā. Es esmu ļoti apmierināts ar priekšlikumu, bet uh, ko lai dara komisārs Kunze? Es domāju, ka mums jāpaliek ambicioziem. Uh, Mums jāmēģina saņemt lielākās daļas dalību valstu atbalsts un nav jāatsakās no mūsu nākotnes vērķiem. Nevar būt tā, ka šīs izcēlums ar, ar, ar marķējums attiektos tikai uz gataviem produktiem un uh, tikai detaļas, kas tiek ievestas vai daļas, netiktu marķētas. Un tas ir nepieciešams uh, reglamentējošs risinājums. Mums ir jāuzlabo un jāvienkāršo uh, Mm, šis izcelsmes marķējums vidusjūras telpā, tas atļautu veicināt sadarbību ap vidusjūru un stiprinātu tirdzniecības tīklus. Atgādināšu, ka Lib Lisabons līguma stāšanās spēkā starptautiskās tirdzniecības komiteja vēl vairāk un aktīvāk varēs strādāt Un paldies komisārs kundze un paldies tiem de deputātiem, kas ļoti uzmanīgi pievērš šī jautājuma risinājumu, kas nāk par labu Eiropas patērētājiem un rūpniekiem. Paldies! Paldies! Tagad uh, Eninkungs. Priekšsēdētājkungs, tas nav tikai jautājums par marķējumu. Tam ir jābūt arī noteikumam, kas uh, at atbalstītu eh, ilgtspējīgas no attīstības strādājošo tiesības un arī citus principus. Ja mēs atļaujam visiem ražot, tad tikai peļņa ir nosakošā. Mums ir jāpievieš cilvēku un strādājošo tiesību ievērošanai luksus uh, sektorā, ne, tas skar ne tikai šo sektoru, bet arī uh, um, medicīnas sektoru un um, tekstilu un citus ražotājus. Tūkstoši darba vietu ir apdraudēti. Ieviešot šo marķējumu Made in Europe, mēs varētu patērētājiem dot iespēju apzināti pieņemt lēmumu un uh, Tas ļautu mums atbalstīt vidas noteikumu ieviešanu, strādājošo tiesību plašāku ievērošanu un, visbeidzot, uzturēt un saglabāt eh, darba vietas eh, rūpniecībā Eiropā. Paldies! Paldies Henina kungam. Tagad Fjellner kungs, divas minūtes. Protekcionister, domiešanas. Paldies priekšsēdētāja kungs. Par protekcionist ļoti reti uh, saka, ka viņa priekšlikumi ir protekcionistiski. Viņi slēpjas aiz citiem skaidrojumiem, un šis marķējuma uh, Priekšlikums ir tāds. 2005. gada jūnijā es šeit parlamentā uzstājos un runāju par šo priekšlikumu, negatīvi to vērtēju. Un tad šis priekšlikums nonāca papīra grozā. Tur tam ir īstā vieta. Un tad atkal sākās tāda tā kā tirdzniecība, un par Korejas um, tirdzniecības nolēgumu mēs runājam, un šis priekšlikums ir atgriezies. Tas nav tāds īsti godīgs uh, rīcības veids. Mm gadus, pāris gadus pēc tam, kad šis jautājums tika noraidīts, tas atkal tiek celts uh, godā. Tiek apgalvots, ka patērētāji to prasa, bet nav uh, notikušas pat nekādas uh, konsultācijas. Un, uh, ja prasa, tad 96% no atbildēm nāk tikai no vienas vienīgas valsts, proti no Itālijas. Uh, Un tad, protams, var domāt, ka katrs uzņēmums saskartos ar šādām prasībām, bet tas nemaz nav nepieciešams. Tad šeit tiek runāts par to, ka tiks sniegta būtiska informācija un izcelsmes marķējumi bet tas nemaz nav plānots ar šo darbību. Patērētāji nemaz netiek aizsargāti. Un trešais mīts saistībā ar šo priekšlikumu ir tāds, ka tiks stiprināta Eiropas konkurētspēja, bet arī tas nav saprātīgi. Tikai atvērti tirgi un laba uzņēmēja darbības vide stiprina Eiropas konkurētspēju un nekas cits. Nevajadzētu uh, rīkoties protekcionistiski. Mums jāpielieto tie paši noteikumi attiecībā uz visiem. Vien un tie paši noteikumi. Mums ir tāds ideālistisks priekšlikums uh, par šo made in, un būtu savādi, ja tas tiks ieviests attiecībā uz citām valstīm pasaulē. Paldies! Priekšsādātājs tagad brīvā mikrofona uh, procedūra. Vienu minūtu man Gineskundzei. Paldies, priekšsādātāji. Mums jau ir šī izcelsmes uh, norāde pārtiks produktiem un arī citiem produktiem. Tas nav nekas jauns, bet problēma ir tā, ka norādes pārtiks produktiem nav vienmēr precīzas. Tāpēc šis priekšlikums ir iespēja mums pārbaudīt, vai šī izcelsmes norāde tiešām ir precīza, kā patērētāji gribētu. Un īpaši man ir specifisks jautājums. Kāds ražotājs Eiropas Savienībā man uzdeva jautājumu, vai tiek izskatīta iespēja izveidot Eiropas Savienības uh, izcelsmes norādi. Varbūt tādā veidā varādu, varētu norā, sekmēt šādas norādes izveidi. Paldies, saka priekšstādātājs. Un tagad uh, viena minūte nākošiem runātājiem. Es gribētu pateikt pāris vārdus par šo ļoti problemātisko jautājumu. Katreiz, kad es uzklausu fermeru arotbiedrības eh, vadītāju. Viņš norāda, ka šādas, šī, šādas norādes eh, neatrisina problēmu, jo bieži vien eh, izēja vielas nāk no vienas valsts, tās tiek pārstrādātas citā valstī, un tad šī norāda īsti neliecina par reālo situāciju. Tad tad eh, eh, gribētos, lai šī norāda neliecinātu tikai par eh, gala produktu pārstrādes valsts, bet arī par tā vispār tiešām izcelsmes valsts. Un tagad uz vienu minūti saka priekšsēdētājs. Kelī kungs, lūdzu. Skaidrība, skaidrība, skaidrība komisija. Tas ir tas, ko mēs lūdzam no tirgus. Mums vajadzīgas garantijas, caurskatāmība, lai mēs varētu aizsargāt savus patērētājus. Brīvais tirgus ir saistīts ar skaidriem noteikumiem un ar caurskatām procedūru, lai patērētāji varētu veikt apzinātu izvēli bieži vien avīzēs lasāms. Vai arī citur eh, mm, mēs gūstam informāciju, ka šīs preces patiesībā nenāk no Eiropas Savienības un ka tiek izmantots, tiek eksploatāti bērni šo preču ražošanā. Un mēs gribētu tiešām zināt, no kurienes nāk šīs preces. To mēs pieprasām, un es domāju, ka pienācis laiks mums steidzami pieņemt lēmumu šai jomā un apstiprināt standartus, kas ļautu uh, patērētājiem izmantot caurskatām sistēmu. Lielas paldies! Saka priekšstādātājs komisija, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji! Paldies visiem, kas ir izteikušies par šo svarīgo jautājumu. Es sākšu ar um, Muskardīnī kundzes izteikto Jā, šis process ir bijis ilgs. Man jāsaka, ka kopš es esmu komisāri, es uh, vienmēr apzinājos, ka man ar dalībvalstīm jārunā par svarīgiem jautājumiem, un es vienmēr mēģināju norādīt, kur šie jautājumi svarīgi. Taču politiskās dzīves īstenība ir tāda, ka katram priekšlikumam ir jāiziet cauri padomēji. Un tad, ja netiek sasniegts e, vairākums, tad man ir jādomā, kas, e, kas ir jāmaina šai priekšlikumā, lai to tomēr varētu pieņemt, lai tam varētu nodrošināt sekmes. Un es to uztveru kā iespēju kārtīgāk piestrādāt pie šī priekšlikuma. Mums akal ir jāstrādā pie šī jautājuma, jo tas ir svarīgs. Jo īpaši tagad, kad komisijas eh, mandāts eh, iet uz beigām, mums ir svarīgi paraudzīties uz savu darbu pagātnē, ko mēs neesam izdarījuši. Es nevaru darīt visu, jo darbs ir atkarīgs arī no padomas atbalsta, bet es gribu paust savu nostāju, savu apņemšanos arī turpmāk strādāt šajā jautājumā, Un e, te, protams, e, ir svarīgi norādīt, kāpēc šis jautājums ir svarīgs. Daudzi deputāti jau izteicās par to, ka šādā veidā tiek nodrošināta skaidrība, caurskatāmība un iespēja sniegt patērētājiem informāciju. Jo tad, kad mums pasaulē ir brīvais tirgus, tad mums ir nepieciešama arī caurskatāmība lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli. Šīs abas puses ir sastarpēji saistītas. Un tie deputāti, kas pieminēja šo saikni, ir pareizi uz to norādījuši. Visā eh, vairumā valstu eh, kurām šī norāde ir, jūs jau zināt, kāda būs kvalitāte. Un tāpēc patērētājiem svarīgi zināt, no kurienes šis, šī prece nāk. Jo tā, tas ir tā, tas veids, kā patērētāji uh, sadarbojas, tā sakot, ar brīvo tirgu. Un mums nevajadzētu no tā baidīties, jo tad, ja mēs baidāmies no šādām norādēm, tad, acīm redzot, mēs baidāmies arī no caurskatāmības. Mums būtu jās, šai jautājumā jādarbojas pareizi. Te, protams, eh, eh, runājot par konkrēto preču loku, mēs to vēl varam apspriest. Tas jautājums vēl nav slēgts, un mēs esam gatavi to apspriest arī nākotnē. Un es domāju, ir pareizi arī atbildēt uz eh, tiem, eh, atbildēt tiem deputātiem, kas teica, ka mēs neesam pietiekoši ambiciozi. Jā, protams, mums jābūt ambicioziem, taču es mēģinu būt arī realistiska. Jāņem vērā arī tas, vai šo priekšlikumu pieņems padome. Mums ir jāatzīst pamatotās bāžas un eh, jāparaugās, kā mēs eh, varētu šīs prasības iestrādāt ierobežotākā tādā kā pilotu modelī. Mums eh, tagad jau ir priekšstats par to, ko mēs gribam panākt. Ir vēl arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar šīm diskusijām. Un es saprotu arī to, ko jūs pieminējāt par eh, darba vietu aizsardzību. Es saprotu, ka mums jāatbalsta darba vietas un mūsu pašu rūpniecība. Un eh, mums ir jāapzinās, ka tirzniecība nav saistīta ar. Eh, tirzniecība ir saistīta arī ar <laughs> rūpniecību un darba vietā aizsardzību. Un atbildot uz vienu konkrētu jautājumu, man jāsaka, es nemēģinu nekādā veidā lobēt kāda intereses. Un te nav runa par tikai Itālijas interesēm. Mēs īpaši rūpējamies par mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Mums ir E, jānodrošina, ka vismaz 3% pa, no viņiem spēj uh, tirgoties ārpus Eiropas Savienības robežām. Un ir arī uh, tāds fakts, ka šī, šis nav vienīgais jautājums, kas rūpniecības uzņēmumam ir svarīgs. Bet, protams, ka patērētājiem ir ļoti svarīga šī caurskatāmība, un mums jāspēr soļi uz priekšu. Un mēs mēģināsim šo jautājumu izskatīt vēl sīkāk, lai mēs tiešām varētu gūt panākums šī jautājuma izskatījuma, izskatīšanā. Jā, un tad, kad mēs um, Um, mēs arī izskatījām iespēju izstrādāt šādu norādi ražots uh, Eiropas Savienībā, taču uzņēmumu to neatbalstīja. Paldies! Paldies, komisārs Kundze! Līdz ar to esam izskatījuši pēdējo darba kārtības punktu. Balsojums par to notiks nākamajā sanāksmē. Un nākamā sanāksme notiks rīt 12. Uh, novembrī no 9. rītā līdz 3 pusdienlaikā, un uh, darba kārtība ir.